Eh, pār problēmām pārtiks piegādes ķēdē nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums. Un eh, šīs debats būs īpašas, proti tur eh, nebūs brīvais mikrofons un arī zilās kartas jautājumi, jo runa ir par komisijas jautājumu un tūlīt pat arī vārds komisāram Borgam lūdzu. Honorable members, Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie mm, deputāti, godātās deputātes iepriekšējo nedēļu laikā es arī esmu vērsies Eiropas parlamenta lauksaimniecības un arī vīdes komitejā 20. un 28. februārī. Esmu runājis eh, par uh, Eh, to, ka zirga eh, gaļa bieži vien tika uzdota par lielopu gaļu dažās eh, pārstrādātos pārtiks produktos dalību valstīs. Un tagad esmu arī priecīgs jūs informēt par jaunākiem pasākumiem, kādus mēs grasāmies īstenot tuvākajā nākotnē. Vēlos uzsvērt, ka šodien mēnesis pēc tam, kad tika veikti pirmie atklājumi, situācija ir tāda, ka uh, šīs skandāls nenozīmē krīzi sabiedrības veselībai. Nu, tas vismaz tādi ir secinājumi līdz šim, jo, kā es teicu, vēl arī turpinās pētījumi par šī skandāla veselības aspektiem. Tātad līdz šim šīs skandāls netiek uzskatīts par pārtiks nekaitīguma problēmu, kā tas ir bijis nesenā pagātnē. Šeit galvenokārt ir jautājums par krāpniecisku mārķējumu, nevis par sabiedrības veselību. Kā jūs zināt, tad pārtikas biznesa operatori ir atbildīgi par to, lai tiktu garantētu Eiropas pārtiks likuma uh, noteikumu īstenošanu, bet dalību valstis atkal no savas puses ir at, atbildīgas par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu. Tas ir dalību valstu ziņā pārbaudīt to, vai produkts ir uh, riskants vai neautorizētas atbilst uh, standartiem. Ir arī vēl citi rīki, ir arī, rīki, ir arī Eiropas. Uh, Um, brīdinājumu sistēma, kur dalība valsts var sniegt savu brīdinājumu, un tad tas tiek arī ziņots pārējiem dalību valstīm, kāds notika arī šajā skandālā. Priekšētājs kundze, šis skandāls, tad zirga gaļa, kas tiek marķēta un uzdota par lielopu gaļu dažās pārstrādētos pārtiks produktos, šis uh, skandāls tika arī ziņots visām dalību valstīm, um, pateicoties mūsu ātrējai brīdinājuma sistēmai. Līdz ar to varam teikt, ka mūsu izsakošanas sistēma ļoti labi darbojās. Dalību valstu marķējuma iestādes ātri varēja arī identificēt, kurš ko un kur ir darījis. Līdz ar to visas dalību valstis tagad veids arī vienoto adin. Uh, testēšanas pasākumu un arī pārbauda, vai zirga gaļā nav arī šis fenobutezols. Uh, atbilstīgi arī komisijas eh, norādēm, kas tika pieņems 19. Eh, februārī, 8. februārī tika saņemta pirmais, saņemts pirmais brīdinājums no brītu iestādes, tad 13. Eh, februārī arī tika uzdalība valstis, uz kurām attiecies šī problēma. 15. februārī tika, nācām klajā rekomendāciju um, pastāvīgajā komitejā par pārtiks ķēdi. Uh, un dalība valsts tad arī vienojās 19. februārī par šīm pārtiks inspekcijām. Šīs pārbaudas testi arī turpināsies mārta laikā, pēc tam dalība valstis arī tūlīt in nekavējoties informēs komisiju par pozitīviem rezultātiem līdz 15. aprīlim un tad arī pēc tam uh, Mēs nāksim klajā ar ziņojumu. Es teicu, tātad nekavējoties pēc tam, kad radās šī krīze, uh, Mm, lai atgūtu uzticību, mums ir ne tikai jāveic pārbaudas, bet arī jāapņemās publicēt rezultātus. Tad papildus arī Eiropals koordinē krāpniecības eh, izmeklēšanu un arī dalību valstu Eiropola kontaktpunkti tiek pilnībā informēti par situāciju. Uh, Jāteic, ka mēs vēlamies nodrošināt pilnīgu pārskatāmību un, uh, lai varētu atgūt patērētāju uzticību, rogoties uz plašāku šo Mm, kontekstu mēs redzam, ka likumdošana labi darbojas. Krāpniecības pastāvēšana kā tāda neapšauba mūsu noteikumu darbību. Problēmas attiec uz šo noteikumu un likumu īstenošanu, nevis attiec uz pašiem likumiem un noteikumiem. Kā tas attiec uz jebkuru pārtikas skandālu, tad mums ir jā, arī šeit ir. Um, Eh, jāgūst un jāveic mācības, un arī tad eh, jāievieš atbilstīgas izmaiņas. Un arī šī zirga gaļas skandāls nebūs izņēmums. Sabiedrības uzticība ir mazināta, un eh, arī daļa no garantiem, kādas mēs varam sniegt patērētājiem, ir mūsu spēja atbildēt, izmantot nepieciešamos. Uh, nepieciešamos pasākumus, komisija jau domā par to, kā mēs vēl labāk varam arī stiprināt noteikums kontrolas trīs jomās, kas e, īpaši pievērs mūsu uzmanību sankcijas, kontroļu līmenis, kā arī izcelsmes mārķējums, kas attiecas uz kontroli un uz sankcijām, lai varētu stiprināt mūsu likumdošanu, tad uh, atbilstīgi mūsu esošajām direktīvām prasības ir tāds, ka visām dalību valstīm ir jāpiemēro atbilstīgas un uh, um, efektīvas sankcijas. Esošais priekšlikums, kas ir izstrādāts uh, pirms šī skandāla, noteikumi par uh, um, kontroli pār pārtiks ķēdi, tas prasa dalību valstīm arī noteikti finansu sodus. Uh, kas tiek piemēroti, ja tiek pārkārt pārkā, pārtiks piegādes ķēdes noteikumi. Es domāju, ka šajā sod, šajos sodos ir jāatspūgļo arī ekonomiskais ieguvums, kādu gūs tie, kuri pārkāpjo Eiropas noteikumus. Tātad tikai tad, ja viņi krāpnieks redz, ka viņi var zaudēt vairāk nekā iegūt, tikai šāda veida sankcijas var būt efektīvas. Daži arī aicināja veikt spēcīgākas kontrolas pārtiks piegādes ķēdē. Uh, un arī tuvākais priek, nākamais priekšlikums sniegs ievērojams uzlabojumus, un tā būs iespēja ne tikai komisijai pr, e, prasīt no dalību valstīm īstenot koordinētas kontrolas e, plāns, kurām e, ir ierobežots termiņš laikā, bet būs arī noteikts pastāvīgi kontrolas eh, prasības gadījumā, ja tiek identificēti jauni riski arī šajā skandālā. Visu, ko komisija varēja darīt, bija rekomendēt, ieteikt, izstrādāt šādu kontrolas plānu. Es zinu, ka uh, lielākā daļa vai visas dalībvalsts arī īsteno šos kontrolas plānus, bet uh, tas nav juridiski saistošs pasākums. Un visbeidzot, kā mēs zinām, dažas dalībvalsts un arī šī parlamenta uh, locekļi aicina obligāti noteikti izcelsmes marķējumu. Esmu arī to skaidri pateicis uh, publiski, ka šis jautājums nav tieši saistīts ar šo konkrēto skandālu. Tas būtu arī no, varējis notikt, pat ja mums būtu šāds izcelsmes marķējums finansējums, bet ir daudz dalību valstu, kuras uzskata, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, šīs skandāls, lai iekļautu obligāto izcelsmes mārķēm ne tikai svaigiem lielopu uh, gaļas produktiem un citiem svaigiem produktiem, bet arī pārstrādātiem produktiem. Komisija arī Pagājušā gada beigās skatīju šo jautājumu, arī mūsu ziņojums nāks klajā šī gada beigās. Es esmu arī uzsācis šīs pātrinājis eh, ziņojuma publicēšanu, un šis ziņojums būs pieejams rudens sākumā. Šajā ziņojumā būs runā arī par pārstrādāt pārtiks produktu izcelsmes marķējumu. Ziņojumā jāņem vērā tas, eh, lai mēs varētu informēt eh, patērētāji, cik ir izdarāms šis uh, izcelsmes marķējums un kāda būs arī ieteikme uz iekšēju un starptautisko tirsniecību priekšētājs kundzi, kā es arī to teicu. Komitejās es esmu ļoti atvērts runāt par šo jautājumu, pat ja tas nav tieši iemesls un saikne ar šo konkrēto zirga gaļas eh, skandālu, un tad es arī jums ziņošu par mūsu ziņojumu. Pat, jā, ja Uh, noteikums par izcelsmes marķējumu nebūtu novērsis šo skandālu, tad es darīšu visu, lai šis ziņojums tiktu izstrādāts un publicēts pēc iespējas ātrāk, un tad arī ziņošu jums par to noslēgumā. Vēros uzsvērt, ka uzticība ir ļoti uh, vājš un jūtīgs koncepts. Ir, uh, Dalībvalsts, kuras ir uzsākušas izmeklēšanu, ir arī krimināla izmeklēšanā sasniegt konkrēti rezultāti, lai mēs varētu nodrošināt nekavējoties arī to, lai tiktu um, sniegta jaunākā informācija jāteic, ka līdz šim esmu ļoti apmierināts ar to, kādā veidā dalība valstis sadarbojas. Es nevaru pārspīlēt to, cik svarīgs ir šis jautājums un ka mums ir jāmācās no skandāla. Un esmu apņēmības pilns slādu gūt uzti, patērētā uzticību mūsu pārtiks piegādes ķēdē. Esmu arī publiski teicis, ka mums ir viena no labākām pārtiks piegādes sistēmām pasaulē. Tas nenozīmē, protams, ka mēs nevaram to vēl uzlabot uzlabota un ka gūt, nevaram gūt mācības no šīs eh, krīzes un arī no citām krīzēm, mums nekad nevajadzētu gulēt uz lauriem, jo tas, ka mums ir viena no labākām patiks nekaitīguma sistēmām pasaulē, tas nenozīmē, ka mēs nevaram zaudēt šo flagmaņu pozīciju, un es arī reiķinos ar parlamentu atbalstu un dalību valstu atbalstu, lai to nodrošinātu. Paldies! Liels paldies komisāru kungam, un tagad vārds grupu vārdā. Vispirms Seberkungs, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsētājs kundze, augstgadātais komisāra kungs, piekrīt jūsu viedoklim. Jūs sakat, ka mums ir viena no labākajām tiesības sistēmām pārtiks piegādes jomā. Bet fakts ir, ka pagājušo gadu laikā aizvien un aizvien mūs satracina skandāli. Un arī šis skandāls parāda, cik plaši ir aptvērums un cik liels ir izmērs šim skandālam šajā sektorā. Mēs nevaram teikt, ka mums tikai nelielas izmaiņas ir jāveic. Es ceru, ka komisija uh, ierosinās būtiskus uh, mainījumus un uh, tie uzlabos situāciju. Nu, nebūtu īsti pareizi teikt, dalība valstis ir atbildīgas par kontroli, un mēs šeit tikai pamat risinājums rodam. Eiropas līmenī un komisijai īpaši ir liela nozīmīga atbildība šajā sektorā. Uh, būtiski ir tas, ka mēs esam zaudējuši uztērētāju pati uh, uzticību tiešām tādā plašā apmērā, un atjaunot šo uzticību būs ļoti sarežģīti un dārgi. Tādēļ pirmais solis, kā jūs teicāt, ir uh, jāskaidro, tās bija kriminālas darbības, jums ir taisnība, nu tās nebūs iespējams pilnībā novērst, bet mums ir jāpadomā par to, kādu kontrolas sistēmu mēs varētu ieviest. Uh, lai iespējams nebūtu interesanti, ekonomiski nebūtu interesanti, lai vispār šādas uh, lietas notiktu. Un šeit komisija vajadzētu nodarboties, uh, respektīvi uh, sadarboties ar matemātiķiem un sarēķināt, cik dārgi būtu tādas atsevišķas pārbaudas veikt un to biežumu uh, paaugstināt, lai mums būtu ļoti efektīva kontrols sistēmu. Un šeit komisiju aicinam uh, aktīvi strādāt. Un vēl jāuzdod jautājums, kāds, kāda ir soda dalība valstīs. Dažās ļoti stingri sodi ir, citās tādi nepārāk stingri. Un jārunā par to, par kādu summu iet runa. Starpsauciens no zāles. Priekšsēdētāji jautāja, vai jums ir jautājums. Uh, par tulkojumu. Nedzirdam starp saucienu. Okay, Mēs turpināsim. Zēberkungs, lūdzu, turpiniet. Nu, kā jau teicām, kontrols sistēma jāveido, tad atbildība jāpārbauda, jāatjauno patērētāju uzticību, un šeit komisija izstrādās ziņojumu, un tas ir pamats, uz kur varam tālāk veidot mūsu plānus. Tātad ir jāstrādā pie marķējuma, jābūt marķējumam, kur uh, dzīvnieki tiek uh, audzēti, baroti, gauti un tā tālāk. Patērētājiem tas uh, palīdzēs pieņemt lēmumus par patēriņu. Īpaši pārtiks uh, produktu sektorā ir bīstami attīstīt tādu skopums ir labs tendenci. Tas nav pareizi. Uh, Eiropas, Eiropas komisijas padomas un visu uh, interesēs ir pēc iespējas augstus standarts uzturēt, lai pārtiks produkti būtu pēc iespējas droši un lai patērētāji varētu patērēt pēc iespējas labus uh, produktus. Taupīt var citur šeit ne. Paldies! Paldies Zēbera kungam. Nākošā runātāja Makavens kundze. Divas minūtes. Paldies priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Es varu piekrīst daudz, uh, kam, ko jūs sacījāt šorīt, jo īpaši, ko jūs teicāt. Uh, par eh, to, ka ir jāpātrīna pētījums par izcelsmes mārķējumu pārstrādes produktiem. Jūs teicāt, jā, ka tas nebija krīzes iemesls, jā, tas nebija. Bet, kad parlaments balsoja par šo divus gadus atpakaļ, mēs eh, to darījām, jo mēs vēlamies, lai kompānijas uzņēmas, uzņemas atbildību par savu piegādes ķēdi. Un, un eh, to mēs saprotam mārķējumu. Uh, Patērētāji, manuprāt, bija šokēti par eh, to, kāda ir šī ķēde no vienas valsts kautuves uz citas, eh, tad ceļš uz citas valsts pārstrādu un eh, veikalu un tam līdzīgi ir pārāk daudz un ga, cilvēku pa vidu un pārāk gara šī ķēde un mēs zaudējām šo kontroli, kāda arī bija pēc mutes un nagas sēgas. Es ceru, ka jūs varēsiet arī to visu izmeklēt. Jūs Jūs teicāt, ka tas varētu būt ļoti dārgi, bet cik daudz uh, valdības un kompānijas ir iztērējuši un zaudējuši naudu pēc skandāla. Daudzi man saka, ka uh, izmaiņas, kādas tika veikts 2006. gadā ar uh, uh gaļas higiena noteikumos, uh, tā rezultātā ir samazināts uh, inspekcijas uh, kopš 2006. gada, piemēram, uh, vairs nav katru dienu gaļas kontrolas inspekcijas, ir tikai šīs paziņotās, iepriekš paziņotās uh, inspekcijas. Un, uh, ir samazināti šie gaļas kontrolas plāni un tādēļ radījusies šī uh, krīze. Es gribētu dzirdēt no jums, kas notiks gaļas higienas noteikumu pārskatā. Dokumentos tiek teikts, ka jūs piedāvāsiet, uh, lai pārtiks industrija nodrošina pašu regulējumu un ka jūs viņiem tagad. Uh, sniegsiet lielāku atbildību, vai patērētāji tam var uzticēties, bet es ceru, ka mēs neatkārtosim pagātnes uh, kļūdas. Paldies, tagad vārds Dēvis kungam divas minūtes, Aldi vārdā. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. 14 mm, gadus apakaļ es kā Eiropas parlaments deputāts runāju par vienu citu pārtiks uh, krīze, kas attiecas arī uz lielo pie manā reģionā, un arī tā, lai komisārs tiešām bija apņēmības pilns vēlēs, lai dalībvalsts rīkojas. Taču viņas teica, ka ko, komisijai nav armijas un policijas spēka, lai to visu kontrolētu. Jūs jau pats teicāt, ka tas viss ir dalībvalsts rokās īstenot šo notei, šos noteikumus. Bet esmu daudz par to domājis, un es uh, redzu, ka daudzās tiesību aktos tiek runāts par uh, efektīvu proporcionālu likumdošanu. Jūs sakat, ka mums ir labākais mārķējuma mm, likums pasaulē, bet uh, tam nav nekāda jēga dalībvalsts un īsteno praksē. Mums ir sodi dalībvalstīs. Mums ir procedūras, lai nodrošinātu atbilstību, tās ir ļoti dažādas, tāpat kā sankcijas ir ļoti atšķirīgas, tiek izvēlētas dažādas arī pieejas, lai veiktu izmeklēšanu, un arī šie uh, sodi, uh, kurus piespriež Nacionālās tiesas, kas ir atšķirīgi. Kas ir atšķirīgi. Uh, sabiedrība gaida, lai Eiropas noteikumi tiktu īstenoti vienādi um, un taisnīgi visās dalību valstīs, jo tad var rasties jautājums, kādēļ man jāpiemērojas, ja citi nepiemērojas. Un, uh, varbūt arī jāparedz vienoti krimināli sodi dalību valstīs. Protams, ka tas neatiec tikai uz jūsu atbildības jomu, bet arī uz citiem atbildības jomām, bet process ir uh, atvērts, ir nepieciešams vairāk diskusijas un analīzes par to, kā dalību valstis efektīvi piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus. Ne tikai uh, uh, šeit runa ir par statūtiem, bet arī par to, kā uh, tiesas nacionālā līmenī tos interpretē. Ja mēs vien to mm, neapspriežam atvērti padomā, padomē un parlamentā, tad mēs nevaram nodrošināt vienlīdzīgu Eiropas Savienības likumu piemērošanu. Ja tas neizdodas, tad eh, nonāk šī, eh, nonākam pie šī rezultāta, ka mūsu darbs ir diezgan bezjēdzīgs. Paldies, tagad vērts Liter kungam, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī jums, komisāra kungs. Jūs uh, ievad pasākums jauniem soļiem. Jūs sakat, ka mums ir vajadzīgas labākas uh, sankcijas, efektīvākas. Jāparaugās uz situāciju dažādās valstīs pēdējo gadu laikā mēs varējām konstatēt, ka gaļa gadiem ilgi tiek dzesēta, glabāta un tad atkal uh, izmantota. Tas izraisīja skandālu. Un tagad atkal saskaramies ar uh, skandālu, šoreiz ar uh, zirga gaļu, kas ir piemaisīta uh, lielopu gaļai, un arī daudz citu skandālu pārtiks uh, sektorā. Tik ilgi, kamēr ir šādi uh, skandāli, mums jāpieņem, ka kļūda ir sistēmā. Un aizvien ir izdevīgi šeit uh, viltot uh, produktus. Līdz ar to Tas nozīmē, ka sankcijām jābūt ļoti striktām, pietiekamām, lai e, novērstu centienus krāpties, lai tie, kas mēģina krāpties, e, saskartos ar lielu risku, tos e, atklās. Ir nepieciešami ir nepieciešams veikt pārbaudas, piemēram, lai būtu iekšējā kontrolas sistēma uzņēmumos, pat nevis ne tikai ārējā. Uh, varbūt nevajadzētu pat nu, likt iestādēm pārbaudīt, bet gan uh, likt uzsver uz šo ieejo uh, kontroli. Varbūt vajadzētu visu kombinēt, teiksim, arī uh, iestāžu kontrols stiprināt. Bez tam izcelsmes marķējums, to mēs prasām jau gadiem ilgi. Ir pētījumi veikti, kas norāda uz to, ka šāds marķējums būtu ļoti veiksmīgs, jo patērētājs grib zināt, no kurienes ir šī gaļa, ko viņš iegādājas. Uh, Viņš gribētu zināt, kā šis produkts ir viņa valstī ražots. Ir jāatbalsta arī lokālie tirgi, ir jāatbalsta īsie ceļi pārtiks ķēdē, jāsamazina tie, lai vieglāk lauksaimnieku ražotais nonāktu pie patērotāju. Un bez tam jāmaina ir iepirkuma kārtība. Mums ir uh, jāietekmē iepirkumu tādā veidā, ka tieši pārtiks produktu jomā iepirkumu vairāk tiek veikti izmantojot vietējos produktus, un tas ir nozīmīgi, tas ir nozīmīgi arī iekšējam tirgum. Iekšējā tirgu šie, šīs ķēdes kļūst aizvien garākas, un aizvien grūtāk ir arī šādas garas ražošanas ķēdes kontrolēt, jo vienmēr ir iespēja kādu bīstamu produktu izmantot pārtiks ķēdē. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir arī patērētāja apjomīga informācija, lai samazinātu arī šīs garās pārtikas produktu ražošanas ķēdes, un tas samazinātu arī iespēju krāpties. Paldies! Nākošais runātājs Nikolson kungs. Patērētāju uzticēšanās šobrīd ir um, visai apdraudēta. Uh, Un ko es gribētu pateikt? Cilvēki atkal pievērsīsies eh, vietējiem gaļas veikaliem, kas atrodas viņu ciematos, jo viņi vēlas zināt, ko viņi īsti iegādājas. Un par to ir tikai jāpriecājas. Un eh, jebkāds marķējums. Uh, neglābs uh, mūs uh, no tā, uh, no kriminālām aktivitātēm, ja nebūs nodrošināts arī pietiekamas kontrolas. Um, šī gaļas pārstrādes ķēde ir pārāk gara un mazumtirgotājiem, kas. Uh, Par mazumtirgotājiem ir daudz labāk jāinformē par to, kas atrodas gaļā. Paldies! Tagad vārds Aņokungam. Aņo. E Pirms 30 gadiem uh, Lielbritānijā notika uh, likumdošanas, tika pieņemts izmaiņas likumdošanā attiecībā uz gaļas pārstrādu un marķēšanu. Uh, Un šodien mēs redzam, ka sistēma, kāda ir pieņemta Eiropas Savienībā attiecībā uz informācijas sniegšanu par gaļu, pieļauj ļoti lielas iespējas krāpšanai. Apvienotie karalistē gaļa tiek uh, regulāri testēta un pārbaudīta. Un, bet dīvaini ir klausīties, ka vairāki uh, deputāti no apvienotās karalists ir uzsvēruši, ka attiecīgā ministra ļoti efektīvi darbojas, ka būtībā notiek viss gluži pretēji. Paldies, Andersons kundze. Komisija pauda, ka neraugoties uz esošajiem noteikumiem, uh, krimināla darbošanās tāpat būs vērojama laiku pa laikam. Protams, ka tā ir. Uh, bet tas nenozīmē, ka mums kā regulātoriem ir iespēja atteikties no savas atbildības tieši krāpniecības un kriminālu darbību novēršanā. Eiropas Savienībai ir viena no labākajām izsekošanas sistēmām attiecībā uz to, kas nonāk produktos un tā tālāk, bet tomēr var redzēt, ka Uh, ir iespējams jāpārskata visu šī marķēšanas sistēma attiecībā uz pārstrādātiem gaļas produktiem, un tas uh, nodrošinās arī to, ka uh, mazumtirgotājiem būs lielāka atbildība par to, ko viņi laiž tirzniecībā, kāds ir produktu saturs, un, piemēram, Ziemeļīrijā. Ja ir pieņemot noteikumus, būtu iespējams izvairīties no līdzīgiem gadījumiem, kādu mēs pieredzējām tagad. Minūte. Nākamais runātājs viena minūte. Paldies priekšādātāji. Nīderlandē ir jauns teiciens. Man vairs Mēs tagad sakām, ka zirgs tiek nosaukts par lielopu vai izlieks par lielopu. Un šodien mēs redzam, ka krāpnieki ļoti labi ir nopelnījuši, bet tas vēl nav pats ļaunākais. Uh, ir skaidrs, ka skandāls tiek atklāts dalību valstīs. Šeit EFSAI mēs nevaram teikt paldies un atliek izdarīt secinājums. Jau daudzus gadus tiek pieprasīts eh, likvidēt EFSU, jo tā nespēja atšķirt zirga gaļu no lielopa gaļas. Ir jābūt iestādēm dalību valstu līmenī, kas spēj strādāt efektīvi ir ļoti nopietni jāizturas pret mm, pārtikas drošību. Borga kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Lielākā daļa runātāju uzsvēra galvenokārt divus, trīs jautājumus. Pirmais par sankcijām. Es piekrītu jums. Kaut gan likumdošana balstās uz direktīvām, kas mums ir, un mums nav um, regulu, kā tas ir piemēram vides jomā, kur um, ir iespēja arī krimināla vajāšanai. Es tomēr domāju, ka um, ir iespējams daudz tādā specifiskākā veidā piemērot direktīvas, nekā tas ir rakstīts uz papīra. Ir skaidrs, ka krāpšana agrāk vai vēlāk nāk gaismā un tomēr neatmaksājas. Komisijai, kā teica Deivis Kungs, nav kontrolas par to, ko lemj dalībvalstu tiesas un kas rūpējas par to, lai likumi tiktu ievērot dalībvalstīs. Gaļas ražotāji, kuru licences netika pārtrauktas, tādi gadījumi ir bijuši pat tad, ja ir bijušas nelikumības gaļas eh, tirzniecībā un pārstrādē. Ekonomiskajām uh, eh, kriminālu vajāšanas sankcijām ir jābūt atbilstīgām ieguvumam, kas tika gūts no noziedzīgā nodarījuma, jo citādi vienkārši šīs kriminālās aktivitātes neatmaksāsies. Un eh, gan šodien, gan agrāk es sacīju, ka uh, tas, ka likums ir efektīvs, tas nenozīmē, ka to nevar pārkāpt. Kaut kur jau tomēr visādas nebūšanas notiek. Un es negribu arī teikt, ka kaut kad izdosies izveidot likumu, ko nebūs iespējams pārkāpt. Es vienkārši gribu reāli skatīties uz lietu. Nekas nevar būt ideāls. Un runājot par inspekciju un uzraudzību, tai ir jābūt pēc iespējas efektīvākai. Runājot par inspekcijām, protams, ka tās var uzlabot, bet infek, um, inspekcijas struktūrai tomēr ir jāpaliek tādai, kāda tā ir. Eiropas Savienībā visu likumdošanu ievieš un īsteno dalībvalsts. Tas attiecas arī uz marķēšanu. Šeit galvenais atbildīgais ir ražotājs un viņš ir atbildīgs par to, lai marķējums nebūtu maldinošs. Tad ir arī kontrolas sistēmas, atbildīgās iestādes dalībvalstīs, kas veids kontrolas. Izpildes aģentūra. Tā, tā ir iestāde, kas veic arī izmeklēšanu par to, kas notiek, kā bija iespējams vispār uh, uh, nonākt līdz tam, ka produktā, kuram virsū ir marķējums, ka tas satur 80, kas tas satur lielo gaļu, 80% bija zirga gaļas. Un Komisija savukārt sūta savus kontrolierus uz, piemēram, uz īriju, un tie kontrolē tos kontrolierus, kas savukārt ikdienā veic pārbaudes īrijas uzņēmumos. Un agrāk uh, inspekcijas vairāk strādāja ar pārtiks drošības jautājumiem, uh, bet šīs pārbaudes, kurās pārbauda, kāda dzīvnieka gaļa ir produktā, tā ir diezgan tāda jauna, um, jauna parādība. Un kā Makēvenas kundze sacīja, protams, ka ir nepieciešamas inspekcijas, par kurām iepriekš netiek brīdināts, un mēs strādājam pie priekšlikuma, kurš uzliek dalību valstīm pienākumu neizziņot iepriekš pārbaudas eh, gaļas pārstrādes uzņēmumos un citos, lai pārbaudas tomēr būtu tādas efektīvākas. Runājot par marķējumu par izcelsmes valsti, varu nosaukt piecus iemeslus, ko minēja dalībvalstis pagātnē, kāpēc uh, uh, to nevajadzētu izmantots, kāpēc šis marķējums nav vajadzīgs. Ir valstis, kas mainīja savu viedokli, bija te par, te pret un atkal mainīja, bet uh, šis jautājums nav viegli atrisināms. Es esmu atvērts priekšlikumiem, bet lūdzu saprotiet, ka šeit mēs runājam arī par papildus izdevumiem un atšķirības ir arī uh, par iespējām, attiecībā uz iespējām marķēt gaļu, kas ir svaiga un uh, produktus, kas sastāv no dažāda veida izēvielām, no dažādām valstīm. Bet, kā es jau teicu, es esmu atvērts uh, jauniem impulsiem un tik līdz būs attiecīgais ziņojums, es arī um, sākšu darboties. Uh, Un vēl visā šajā uh, skandālā nedrīkst aizmirst iekšējā tirgus iespējas un efektivitāti. Parādījās runas arī par uh, tādu barjeru izveidošanu gaļas pārvadājumos vai šķēršļu veidošanu ar ir gadījums, kur gaļa uh, no apvienotās karalists tika eksportēt uz Franciju, kas bija mehāniski atkaulot, un līdz ar to tas bija nelegāli. Bet, nu, iekšējais tirgus, kuram, protams, ir daudz pozitīvu iezīmju un simtiem miljonu patērētāju, tad viens no Viena no arī tādām rakstur, raksturlielumiem šai tirgu ir, ka ja vienā valstī tiek izdarīts nodarījums, tad tas var iespaidot uh, patērētājs citās valstīs. Iekšējais tirgus ir vērtējums pozitīvi. Un līdz ar to, neraugoties uz visiem ieguvumiem, uh, ir jābūt tādām stingrākām kontrolēm. Arī attiecība, arī inspekcijai, uzraudzībai ir jābūt stingrākai. Un patērētāju uzticēšanās tika tā nelabvēlīgi ietekmēta šī skandāla dēļ. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs atjaunotu patērētāju uzticēšanos mūsu pārtiks pārstrādēji ir jāsaprot, ko var mācīties no šī skandāla, un nedrīkst būt tā, ka daži, ka daži krāpnieki var tik nelabvēlīgi ietekmēt visu mūsu pārtikas piegādes ķēdi. Un vēl gribētu uzsvērt, ka darīšu visu, lai turpmāk šādi skandāli nebūtu iespējami. Paldies, komisār kungs. Līdz ar to noslēdzam debates, un tagad darba kārtībā tiek paredzēts kopīgas debates, patērētājs strīdu izšķiršana. Skatīsim Tun un Hohensteins kundz uh, ziņojumu patērētājs strīdu izšķiršana tieši saistē un Greša kunga ziņojums alternatīva patērētājs strīdu izšķiršana. Vārds eh, Tūrun Hoensteins kundzei četras minūtes.